So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labvakar, dārgie kolēģi. Viens bija paziņojums sākumā. Sastra Auke iestājas EFD politiskā grupā 8. septembrī. 9. septembrī priekšsēdz 9. E, septembrī nolēma Gero Fanemans e, nozīmēt,